iestādes ir iesūtījušas parlamentam paziņojumu, bet Ferēras kundzei vārds vispirms. Ferēras kungs par reglamentu. Tad, kad mēs runājām ar Kostas kungu. No sākuma runāja frakciju politisko grupu priekšsēdētāji, un viņi ievērojami pārkāpa savu runāšanas laiku. Mūsu politiskās grupas uh, vadītājs bija vienīgais, kurš ievēroja runāšanas laiku. Jautājums, kādēļ jūs uh, tomēr neiejaucāties, jo pēc tam pārējiem brīvā mikrofona procedūrā bija arī mazāk laika izteikties. Tātad brīvā procedūra uh, laikā mēs nevarējām izteikties tik ilgi, cik vēlējāmies. Jūs esat pārkāpuši reglamentu. Mēs protestējam pret to. Honorevole Ferreira. Ferreiras kungs. Runāšanas laiks tika izrēķināts proporcionāli katrai politiskajai grupai. Un pēc tam nesakoja vairs neviens, kas vēlējās izteikties. Bet, jā, jūs, protams, varat protestēt. Mēs visu sīki sarēķinājām, un tātad jūs nevarat vainot mani, bet gan situāciju, kāda ir izveidojusies. Un tātad Grieķijas republikas iestādes ir lūgušas mani atcelt parlamentāro imunitāti Georgijas Kurcas lai Atēnās varētu tikt uzsākta krimināla vajāšana pret viņu, un atbilstoši reglamentām šis lūgums tiek pārsūtīts juridisko lietu komitejai parlamentā. Un līdz ar to mēs varam pāriet pie balsošanas. Vispirms vadlīnijas Eiropas Savienības un apvienotās karalistes turpmāko attiecību satveru veidošanai. Muchas gracias, señor presidente. Solo quería hacer una aclaración respecto.